Ebolas krīze, gūtā mācība un Gaurēns kungs, četras minūtes lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur le président. Paldies. Pirmais gadījums, ebolas vīrusa gadījums, kad Eiropa kā ASV izraisīja milzīgu um, pāniku 2014. gada septembrī. Um, mēs Uh, konstatējam, ka vissmagākā krīze ir izcēlsies Jerelonē, Liberijā un Gvinējā. Um, nu, kopš tā brīža mēs varam uzskatīt, ka krīze jau ir pieņēmusi sistēmu, sistēmisku raksturu. Un tāpēc ANO un citām organizācijām ir arī jāuzņem savu daļu atbildības. Um, otrkārt, šeit ir jārunā arī par nabadzību. Tās ir visnabadzīgākās valsts, ko Eh, kurus izkārus šī eh, krīze. 80% eh, iedzīvotāji dzīvo ārkārtīgā nabadzībā. Un arī attiecīgā veselības sistēma tur nedarbojas šajās valstīs. Un treškārt šeit Eiropas Savienības uh, sistēmu būtu jāpiemin, ka vajadzētu attiecīgi koordinēt gan komisijas, gan dalību valstu atbalstu šīm valstīm. Šeit ir iecelts arī humanās palīdzības koordinators, kas darbojas ebols vīrusu jautājumiem. Un šeit viņu uzdevums ir darboties ar šīm Āfrikas valstīm. Bet ko mēs varētu darīt par šo krīzi. Vispirms eh, ir mm, nepieciešams atzīmēt eh, humanitārās mm, palīdzības sniedzējs šeit, es gribētu jo īpaši atzīmēt Sarkanā Krusta un citu nevalstisko organizāciju dalībnieks, kas ir cīnījušies jo īpaši pret um, ebols vīrusu izplatīšanu. Šeit, šie ir profesionāļi, kas ir vispirms cī, cīnījušies, um, ir iesaistīti arī attiecīgā farmaceitiskā sabiedrība ir nepieciešams pēc iespējas ātrkārt izstrādāt vakcīnu. Treškārt ir jāsniedz arī atbalsts veselības sistēmas attīstībai jaunatīstības valstī, jāņem vērā arī e, šis izdevuma aspekts publisko finanšu e, plānošanā. Tālāk ir arī e, nepieciešams runāt par pētījumiem, kas ir atbildīgs par šo pētījumu. Uh, izstrādi un attiecīgo zinātnes uh, atziņu izplatīšanu un attīstīšanu šajās jaunatīstības valstīs. Eiropas parlaments Eh, ir arī izvirzījis institīvu, pasvītrojot, ka ir nepieciešams nodrošināt ciešu sadarbību ar Stiljā Nīdesu, humanās palīdzības koordinātoru, un um, ir jāizvērš darbību Rietumu Āfrikā. Otkārt, ir nepieciešams sniegt atbalstu šīm valstīm ne tikai attīstot veselības sistēmu tur, bet arī sniedzot arī mm, atbalstu ekonomiskajā attīstībā. Un visu Visbeidzot, Eiropas parlaments ir arī atbalsta e, šo ideju 20% no izdevumiem e, do, atbalsta, e, attīstības atbalsta sniegt tieši veselības sistēmas uzlabošanai šajā reģionā. Mēs, mums ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai šis risks neizplatītos vēl vairāk. Tas ir mūsu morālais uzdevums nodrošināt pieeju veselības pakalpojumi šajās valstīs, un mums ir jāsniedz arī atbalsts Āfrikai, lai šīs Āfrikas valsts pašas varētu attīstīt savu tautsēmniecību un arī savus pētījumus veselības aprūpas jomā. Danke, kolēģi Görins. Paldies. Tagad uh, eh, Stīlienītis kungs. Thank you, chair. Dear colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, godātie deputāti. Komisija ļoti augstu vērtē uh, Šārla uh, Gērēnsa ziņojumu. Es gribēju viņu uzteikt par šo lieliski paveikto darbu. Un, protams, arī par viņa uh, aktīvo izsēlsti cīņā pret ebolu. E, šajā laikā mums ir bijis ļoti veiksmīga un produktīva sadarbība. Par to esmu viņam ļoti pateicīgs. Eiropas Savienībai ir eh, jāuzņems tāda īpaša atbildība runājot par eh, tādu universālas veselības aprūpes eh, principu izplatīšanu, lai, dalība, lai valstis arī citās pasaules teritorijās varētu izvirzīt tāds ilgspējīgs attīstības mērķis, lai veselības aprūpes sistēmas būtu pietiekami labas, lai labāk varētu kontrolēt šādus slimību uzliesmojumus un lai mēs būtu labāk sagatavot tad, kad nākamā epidēmija skars kādu no valstīm. Jāsaka, ka šis jautājums joprojām ir ļoti aktuāls, jo ebolas epidēmija vēl nav cauri. Mēs esam, diemžēl, arī redzējuši vairākus jaunus gadījumus Gvinējā pēdējo nedēļu laikā. Mums joprojām ir uh, jācīnās pret ebolu, lai nu, patiešām šī uh, epidēmija būtu izskausta. Eiropas Savienība un dalība valstis ir uh, lūgušas uh, vairāk par diviem miljārdiem eiro, 900 miljonus uh, apņemsies piešķirt komisija viena pati, lai varētu reaģēt uh, uz šo epidēmiju, lai varētu arī palīdzēt uh, izpētes darbā. Un, protams, mēs arī ļoti nopietni uztvērām gūto mācību. Luksemburgas oktobra konferencē, eh, kurā piedalījos kopā ar vēl vienu kolēģi, mēs nācām klajā ar ļoti svarīgām eh, rekomendācijām. Uh, kas tiks iekļautas padomes, tātad veselības ministru padomes secinājumos decembrī. Kā ES koordinators, es arī, protams, atskaitos Eiro padomē šī gada beigās. Es tāpat esmu ļoti aktīvi iesaisties G7 ministru diskusijās par ebolu. Vienas diskusijas jau notika šī mēneša sākumā, tajās piedalījās komisārs Antru Kaitis un mēs esam gandarīti, ka G7 deklarācijā ir e, runāts par to, kā varētu veicināt veselības aprūpas sistēmu e, pamatīgumu, lai cilvēkiem varētu nu, pieš, piedāvāt vismaz kaut kādu minimālu palīdzību, sasniedzot universālu veselības aprūpas sistēmas darbību visās valstīs. Un kā Gērensa kungs savā ziņojumā skaidri uzsvēra, uh, Tātad veselības aprūpe un tīrs ūdens ir nepieciešams visiem. Un veidojot tādas pietiekami labas, noturīgas veselības aprūpas sistēmas, mēs palīdzēsim daudziem un varēsim tādā veidā arī labāk reaģēt uz nākamo krīzi. Un ko tad mēs esam galvenokārt iemācījušies no šīs krīzes? Uh, Jāsaka, ka mēs par ļoti daudz ko vēl varētu izteikties šajā sakarā un ir arī uh, ātrais un uh, pamatīgais ebolas finansējums izpētēji, epidēmijas apkarošanai, un mēs organizējam infrastruktūru transportu, lai varētu vēst zāles uz Rietumu Āfriku, jādomā arī par Eiropas uh, slimību profilaks un kontrols centra darbība, lai varētu cīnīties pret jaunu epidēmiju izplatīšanos un, protams, arī par uh, četrām Eiropas Savienības mobilajām laboratorijām un uh, starptautiski sniegto palīdzību visiem uh, ārstiem, kas darbojas starptautiskā līmenī. Un līdzekus ir gūta arī mācība kas tad īsti eh, nav bijis tā kā vajadzēja. Pirmā mācība. Starptautiskā sabiedrībā vēl aizvien nav pietiekami labi sagatavojusies eh, veselības eh, aprūpes ārkārtas gadījumiem. Ir nepieciešams šo jautājumu pārvaldību stiprināt, un tas iekļauj atbalstu Pasaules veselības organizācijai reformu šajā organizācijā un pārskatīt un ieviest starptautiskos veselības aizsardzības noteikumus. Šeit mēs esam ar prioritāru. Tāpat arī mums ir bijušas grūtības eh, pietiekamā eh, ātrumā izvietot veselības aprūpes eh, objektus. Šobrīd tiek izdomātas eh, brīvprātīgās iespējas. Otrkārt, ar veselības aprūpas sistēmām partneru valstīs, kas ir nepilnīgas, Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt to stiprināt, bet ebolas krīze rāda, ka mēs neesam rīkojušies pietiekam visaptoroši. Mums līdz ar to jāstiprina nacionālās kapacitātes, kā jūs sacīju, lai nodrošinātu veselības aprūpu visiem un lai nepieļautu jaunas epidēmijas izcelšanos. Treškārt, uh, vājākās veselības aprūpas sistēmas saņem nepietiekamu finansējumu. Vietēju resursu mobilizācija nespēs eh, atrisināt šo jautājumu. Ir jābūt labi sagatavotiem, un šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams minimāls līmenis valsts veselības finansēšanai. 14 valstis tērē mazāk nekā 30 ASV dolāru uz vienu cilvēku gadā. Tas ir reālais skaitlis. Ceturtkārt, komisijai un dalībvalstīm ir jākom uh, organizē veselības aprūpas stratēģija pārdomātā veidā ir jākoncentrējas uz tām valstīm, kas nesie, nesaņem pietiekam valsts finansējumu. Mums ir jādomā par to, kā mēs varam organizēt šo veselības aprūpu efektīvākā veidā un paredzamākā veidā. Un visbeidzot, komisijai un dalībvalstīm ir jāatbalsta globāla mēroga izpētes pūliņi, lai paredzētu prioritātes un lai risinātu trūkumus izpētes jomā un lai novērstu turpmākas epidēmijas. Kapacitātes veldošana ir liela nozīme, lai varētu stiprināt vietējās veselības aprūpas sistēmas. Mēs atbalstām vietēju līmeņu sadarbību lai apkarotu infekcijas slimības. Tas ir nozīmīgs rīks, lai koordinētu darbību. Paldies par uzmanību! Paldies, komisārs Pilinīdis, un tagad eh, bīdes komitejas vārdā eh, kolēģis eh, Resija Bauns. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas reakcija uz ebolas krīzi bija novēlota un nepiemērota. Sākot, dažas valstis reaģēja piemēroti, citas ne, un kopumā Eiropas Savienība nevar lepoties. Domāju, ka gūties secinājumi un vēl izdarāmie secinājumi, ka tie ir jāveido balstoties uz analīzi Eiropas darbībām pirmo mēnešu laikā pēc vēstules, ko sagatavoja ārsti bez robežām. Un kas daļai arī skaidro to, kāpēc šī epidēmija bija tik plaša un izplatījās nekontrolēti. Ebolas krīze parādīja to, cik neefektīvas ir ves, veselības aprūpas sistēmas un humanā palīdzība šādos gadījumos. Mums ir nepieciešama globāla stratēģija, lai varētu nod, eh, nodrošināt vakcinēšanu, ārstēšanu, ir jādomā par pietiekamu attīstības atbalstu un starptautiskās reakcijas programmu. Ehm, Braus, eh, Paldies. Nākošais runātājs lūdzu eh, nepieņem zilās kartītes jautājumus, jo mums pietrūkst laika. Nākošais runātājs ir deputāts Moris Sponga uz pusotru minūtu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Vispirms es vēlētos sirsnīgi pateikties kolēģiem Šarlam Gērensam par sadarbību, gatavojot šo ziņojumu Šis ir svarīgs ziņojums, kurā ir izdarīts secinājumi no nopietnās veselības krīzes, kas skāra Rietumā Āfriku 14. gada martā, kas izraisīja vairāk nekā 11 tūkstoši nāvis gadījumu un kas parādīja sistēmiskos trūkumus attīstības valstīs veselības aprūpas jomā. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi, lai Eiropas Savienība un citas valstis stiprinātu ievērojamā veidā atbalstu, kas tiek sniegts attīstības valstīm, lai lai tās varētu izveidot uh, drošas veselības aprūpas sistēmas. Tam ir jāizpaužas infrastruktūru, sanitāro iekārtu un eh, personāla sagatavošanas ziņā. Personālam ir jādod iespēja adekvāti reaģēt uz uh, krīzi. Tāpat arī svarīgi, manuprāt, ir jāpasvītro šajā ziņojumā tas, ka jāstiprina attīstības valstu pārvaldība, jo dezorganizētāka ir valsts, jo sarežģītāk ir nodrošināt palīdzību upuriem. Bez labas pārvaldības, bez tiesiskas valsts nevar nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Šie jautājumi ir saistīti. Pat, ja tikai Gvinējā Sierra Leone ir jauni gadījumi, Liberija, Sierra Leone, Leone vairs neskar šī slimība, mums tomēr ir jābūt modriem, jāsadarbojas ar šo valstu pārstāvjiem, lai mēs nepieļautu jaunus epidēmiju gadījumus. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Noizers. Herr Prezident! Komisārkungs, kolēģi! pašreizējais miers, kas iestājies ap ebolu, tas ir maldīgs, jo gan Kinajā, gan Sierra Leonē ir saslimšanas gadījumi. Uh, Līdz šim nav zināms, kāda būs ietekme uz veselību tiem, kur ir izdzīvojuši šajā te sargā. Šajā kontekstā ir labi, ka minētais ziņojums eh, visu skata plašākā tvērumā nekā tikai slimību vien. Eh, tā ir, tas ir ļoti būtisks elements, tāpēc paldies autoram. Mēs vēlamies, lai attiecīgajās valstīs Liberijā, Gindenijā un Sieraleonē tiktu uzlabotas veselības aizsardzības sistēmas, bet mēs tāpat gribam pievērst uzmanību tikpat jūtīgām valstīm Āfrikā. Ņemot vērā bēgļu krīzi, Eiropas Savienība un Startautiskā Savienība uh, pagātnē ir vērs, vērsusies pārāk vēlu pie šīm te problemātikas. Tas attiecas arī uz kopējo aprūpes sistēmu un higienas apstākļu uzlabošanu šajās valstīs. Kad mēs iemācīsimies to, ka profilaks ir vislabākā pieeja attīstības sabiedrībā, šogad Nobela miera prēmiju saņem uh, Tunisijas ārstu uh, eh, kvartets. Tas ir ļoti labi. Eh, šie te medicīnas darbinieki, kuri eh, riskē ar savu dzīvību un vēršas pret ebolas krīzi, arī viņi būtu pelnējuši mm, balvu. Paldies, komisāri, jums par jūsu ieguldījumu veicot koordinātora darbu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Gēriks kungs vienu minūtu lūdzu. Sehr geehrter Herr Godātātais eh, komisāra kungs, eh, ko mēs mācāmies nebolas krīzes? Kādā veidā mums uzlabot attīstības valstu veselības sistēmu, lai izvairītos no šādām krīzēm? Es personīgi notarbojos arī ļoti līdzīgu ziņojumu par AKP delegāciju un tikos ar Āfrikas kolēģiem. Un vai jūs saprotiet to, ka e, būtībā mēs e, neesam pietiekami sagatavojušies šādām krīzēm, bet es jūs aicinu aktīvi sadarboties ar attiecībām gām valstīm, nu, iedibinot attiecīgus aprūpes centrus. Mums ir jāspēj nodrošināt ātro reakciju 24 stundu laikā. Mums ir nepieciešams nodrošināt šīs valstis ar labiem ārstiem, ar izglītotiem ārstiem un atbalstīt šo te izglītību. Mums ir jāiesaista patiešām visi sabiedrības slāņi un sabiedrības apziņa par higienas priekšnoteikumiem. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Sančesas kundzei pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs, Gērenes kungs. Vispirms vēlos apsveikt jūs un darba grupu, eh, kura strādā pie šī ziņojuma. Ebolas krīze ir prasījusi ap 12 tūkstošu dzīvību. Mums ir jāapzinās sekojošais. Pirmkārt, stingrā taupība eh, nogalina. Āfrikā tika pasliktināt veselības aprūpas sistēmu, kas daļai noveda pie šādas krīzes. Tāpat arī taupības pasākumi tādās valstīs, kā Spānija apgrūtināja veselības aprūpas sistēmu un apgrūtināja eh, cīņu ar epidēmijām. Otrkārt, eh, farmaceitiskā rūpniecība strādā tikai Eh, peļņas eh, vārdā un nenodarbojas ar trūcīgo slimībām, kā to pierāda eh, ebolas krīze. Ir jāveido robustas sanitārās sistēmas, kā arī jāparedz medikamentu izstrādes sistēmas. Tikai tādā veidā mēs spēsim stāties pretī šādām krīzēm. 12 tūkstoši nāvis gadījumi ir pietiekams iemesls, lai mēs nopietni domātu par šo jautājumu. Paldies, nākošais runātājs deputāta Hoiba. Paldies! Arī mēs zaļie pateicamies Gerensa kungam par ziņojumu, un mēs esam, protams, par to gandarīti, jo patiešām mums ir jāmācās, mums ir jāmācās turpmī, turpmākam krīzēm, jo šī nebūs pēdējā krīze. Mēs labprāt būtu dzirdējuši tādus vārdus kā prasības pieiet elastīgi uh, autortiesībām, jo ebolas uh, krīze parādīja, ka sabiedrība, ka veselība Veselība ir sabiedrībais labums, un tas nozīmē, ka mums ir jādodrošina šīm te valstīm pietiekama aizsardzība attiecībā uz veselību un medikamentiem. Ir jāveicina tiesiskums šajās valstīs un jāizmanto viss, ko nodrošina attiecīgie nolīgumi. Mēs eh, ir svarīgi vērsties pret sociālo eh, netaisnību, nodrošināt veselības aprūpi grupi izstrādāt plānu, eh, kur ieguldīt gan eh, valstu, gan starptautiskos līdzekļus. Mums eh, nevajadzētu aizmirst krīzi. Protams, ka šīm valstīm vajadzēs atbalstu. Paldies, saka priekšsēdētājs, viena minūte Gila kungam. Atvainojos. Mike. Yeah, I'd like to take this Paldies! Es gribētu vienkārši pateikties nevalstiskajām organizācijām un vietējām organizācijām, kuras krīzes laikā ieguldīja lielu darbu, lai risinātu problēmas. Eh, protams, ka ir arī jāvelta kāds skarbs vārds medijiem, eh, kuri ziņoja tādā veidā, lai uzlabotu savus reitingus, pat pieminot arī BBC. Un jūs zināt, tas ir vienkārši briesmīgi, kādā veidā viņi izmantoja ebolas krīzi savās interesēs. Tomēr es domāju, ka ja būs e, situācijas kā šīs, mēs tomēr spējam atrisināt problēmas. E, mēs atrisināsim problēmas tad, ja pievērsīsimies cēloņiem, ne tikai pilsoņiem. Mums ir jāuzlabo visnabadzīgāko nāciju un nabadzīgāko silva, e, cilvēku iespējas. Mēs esam noslēgti, līgumi, kas ir noslēgti līdz šim, var dot šādas te iespējas. Mums eh, ir jāatbalsta visnabadzīgie cilvēki, nodrošinot viņiem iespēju nopelnīt dzīvei. Un ja tādas iespējas būs lielākas, tad krīzes nebūs. Lūdzu, nākamais viena minūte, saka priekšsēdētājs. Oh. Yes, you. Nākošais runātājs deputāts Šāfhoizers. Dārgie kolēģi, komisijas pārstāvi, priekšsēdētāji, mēs nebaidāmies no smieklīgā. Ņemot vērā klātesošo skaitu šodien, smieklīgums varbūt nebūtu pārāk smags, bet mēs atmostamies, kad ir skartas, skarti 11 tūkstoši cilvēki, mēs debloķējam 9 eh, miljonus no komisijas, bet malārija nogalina 500 miljonus gadā. Mēs par to nerunājam vispār cik cilvēku mirst eh, neaprūpēti. Un tomēr melārijas eh, zāles nemaksā dārgi. Tās ir pieejamas, bet tas uz mums neatiecas. Mēs eh, nebaidāmies no tā. Šeit seko ieteikumi, bet kāds ir šis maršala plāns Eiropai? Kas to finansēs? Tūkstoši miljārdi pasaules bankai, Junkera plāna, ilūzija Eiropai un Āfrikai nekas. Paldies, nākošais runātājs Venta uz vienu minūti. Priekšsēdētājs, godājamie kolēģi, ebola ir skārusi smagi trīs Āfrikas valstis - Gvineju, Sierleoni, Liberiju. Nera, papildus eh, tam faktam, ka šajās valstīs vietējās veselības aprūpas sistēmas nav efektīvas, šīs krīzes sekas ir katastrofālas visa reģiona ekonomikai un drošībai starptautiskās organizācijas strādāja daudz efektīvāk. Ir jāparedz sadarbības platformas ar vietējām lēbēju iestādēm. Mums ir jāizvairās no dezinformācijas, cilvēkus, ned cilvēki nedrīkst baidīties lūgt palīdzību apvienoto nāciju iesaiste un dalībvalstu iesaiste, iesaiste krīzes risinājumā ir jāpasvītro. Investīcijas palīdzētu nodrošināt ekonomikas izaugsmu šajās valstīs un novērst nabadzību. Ne. Yeah, you, you, Nākošais runātājs Linda Makēvan. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies Šārlam Gēranam par sagatavoto ziņojumu. It īpaši vēlos pateikties visiem veselības aprūpes da darbiniekiem, kas strādāja šajos reģionos. Galvenais secinājums ir tāds, ka šajās valstīs nav pietiekama veselības aizsardzības dienas un epidēmija izplatījās. Mums ir jāatbalsta veselības eh, aprūpas sistēma beidošanas, bet kas ir mainījies Eiropas programmās nākotnē? Kas, kā tas ietekmēs mūsu sadarbības programmas ar šīm valstīm? Mēs būvējam jaunas klīnikas, kas ar tām notiek, kas notiks ar veselības aprūpas eh, darbiniekiem, kas ar to visu būs. Es tikos ar vienu no darbiniekiem no Sierra Leonas, ku, no kuris dzirdēju, ka nav pietiekami personāli, nav pietiekami ārstu, ka vairākas klīnikas tiek nojauktas. Ne tikai zīdu mātes zīdīšanas periodā un mazi bērni saņem bezmaksas veselības aprūpi. Mums ir vajadzīga jauna veselības aprūpas programma un nav skaidrs, vai komisija un dalībvalstīm tāda ir un kādā veidā tā tiks koordinēta, jo, kā jau es sacīju, mēs visi apņēmāmies Ņujorkā veidot eh, ve, visaptvarošu veselības aprūpi. Mēs gribam zināt, ko darīs komisija šajā sakarā. Paldies. Nākošais runātājs Dans Prēda. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos aps apsveikt kolēģi Gārensu par sagatavoto ziņojumu. Tālāk par secinājumiem, ko mēs varam izdarīt ilgā termiņā pēc ebola virus, vīrusa uh, krīzes. Pirms nedēļas es tikos ar Sierra Leonas NVO pārstāvi Šī NVO sākotnēji nodarbojās ar izglītības jautājumiem, un kuras saskārās ar ebolas krīzi un sāka nodarbieties ar prevencijas darbiem, lai nu, izvairītos no slimības izplatīšanās. Uh, Viņš pareizi man norādīja, ka šī krīze parādīja tos trūkumus, kuri pastāv Āfrikas veselības aprūpas sistēmā, kā arī mūsu darbība nepietiekamība. Tāpēc es uzskatu, ka ir jāpalīdz stiprināt veselības aprūpas sistēmas Āfrikas valstīs. Un domāju, ka mums ir jāsola savi solījumi finansējuma ziņā. Paldies priekšsēdētāji par jūsu sapratni. Eh, paldies, un tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Silās kartītes mēs nepieņemam, to jau es sacīju. Un mēs varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Vēlos norādīt, ka ir pieteikušies desmit runātāji, bet es došu vārdu tikai vienam no katras grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Ebolas krīze ir lielākā vēsturē, kas ietekmē Eh, vairākas Rietumāfrikas valstis, tad vairāk nekā 23 tūkstoši cilvēki ir tikuši inficēti, ap 11 tūkstošiem eh, bojā gājošo, gājušo. Eiropas Savienībā ir piedāvājis līdzekļus, bet ir nepieciešams paredzēt papildus pasākums, kā mobilās laboratorijas, personāla apmācību, sociālo mobilizāciju. Veselības aprūpas sistēmas uzlabošana varētu samazināt krīzes izla, izplatīšanos. Mēs varētu darīt daudz vairāk, lai glābtu cilvēkus Rietumāfrikā no šīs traģiskās slimības. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Aki Miči uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ebolas krīze, kas eh, pagājušā gada martā skāra Rietumu Āfriku, vieš nopietnu jautājumu Mums ir jāuzņemas atbildība starptautiskā mērogā, lai veicinātu tiesības uz veselības aprūpu pasaules līmenī. Tas arī parāda struktūrālos trūkumus attiecīgajās valstīs. Krīzes pārvaldība bez tam eh, parādīja nopietnus trūkumus un Tāpēc vēl jau vairāk Eiropas Savienībai ir jānodrošina palīdzība attīstībai šajās trīs Rietumāfrikas valstīs - Liberijā, Gvinējā, Sierra Leonē. Es piekrītu tam, ka ir jāpārskata Eiropas attīstības palīdzības eh, programma šīm valstīm bez struktūrāla atbalsta, lai garantētu piekļuvi veselības aprūpēji un bez labiem sociālās aprūpes dienestiem nākotnē nevarēs izvairīties no šādām epidēmijām. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! 2014. gadā Sierra Leone, Liberijā, Gvinējā izcēlās sēbolas epidēmija un arī citas Āfrikas valsts skār šis vīrus. Šīs valstis piedzīvo sistēmisku krīzi, jo vairāk nekā 80% iedzīvotāji dzīvo galējas nabadzības apstākļos. Tomēr Eiropas Savienības reakcija nebija efektīva un tieša. Medecins un frontieri jeb ārsti bez robežām un sarkanais krusts bija daudz efektīvāk palīdzības sniegšana Afrikas iedzīvotājiem. Ir jāņem vērā šo organizāciju paveiktais un arī jāpastiprina medicīniskā izpēta, lai veidot vakcīnas ir eh, jānoraksta Āfrikas valstu parāds ši, tām valstīm, kuras ir skārs vīrus, jo šīm valstīm ir nepieciešams investēt veselības aprūpas sistēmā tā vietā, lai maksātu spekulantiem un starptautiskajam valūtas fondam. Obrigado, Sr. Presidente. Procurando lições. Paldies, priekšsēdētāji izdarīt secinājums no ebola krīzes. Un šim nolūkam mums ir jāatzīst, ka palīdzības programmas uh, kopumā ir jāparedz tādas, lai varētu stāties pretī šai epidēmijai. Mums ir jāparedz universāli bezmaksas veselības aprūpas pakalpojumi. Mums ir jāpārvar patentu un e, farmaceitiskās nozares diktatūra. Mums ir jāveido infrastruktūras, mums ir jāatbalsta hidra, e, hidroloģisko resursu pieejamība. E, nosaukt lielisku piemēru Kuba, kur nosūtīja vairāk ārstu un uh, medmāsu uz šo reģionu nekā citas valsts. Paldies, nākošais runātājs Mišēla Rivazī, paldies priekšsēdētājs, gribu pateikties kolēģim Gorensam gan par analīzi, gan par priekšlikumiem. Šobrīd saskaņā ar manā rīcībā sošo informāciju, jo man meituns not strādā Ginejā, vēl ir divi ebolas eh, gadījumi. Uh, Un Eiropas Savienība ir novirzījusi vairāk nekā 1,9 miljārdu eiro uh, krīzes risināšanai, tomēr nekas daudz nav uzlabojies. Es gribētu lūgt, lai tiktu garantēta uh, slimnīca un dispanseru uh, Eh, atvēršanu, lai sekot šīm parādībām. Šie, šis finansējums, kas ir piešķirts klīniskiem pētījumiem, es domāju, ka bija jāpieprasa nosacījumu eh, vakcīnu gadījumā. Un visbeidzot, nekas vēl nav panākts. Mēs redzam, ka viena no medmāsām, kura tika ārstēta, eh, ir atkal saskārusies ar ebolu un ka spermā arī šis vīrus izdzīvo. Un visbeidzot ir jāatgūst uzticības ar cilvēkiem uz vietas un veselības aprūpas sistēmu. Paldies! Médecins Sans Frontières, Samaritan's Purse, Ārsti bez robežām un citi NVO strādāja uz vietas. Viņi cīnījās pret šo briesmīgo slimību pat pirms politiķi vispār sāka eh, runāt par to. Un tad mēs sākām darboties ļoti, ļoti lēni. Ikvienais Eh, Ikviena jauna slimnīca piepildījās stundu laikā mēs strādājām ļoti lēnām, un šajā laikā krīze pasliktinājās. Mans vēstījums Eiropas Savienībai un dalību valstīm un pasaules valstīm ir sekojuši nākošais. Lūdzu, saprotiet, ka jārīkojas steidzamā kārtas situācijās. Mācieties no NVO, mācieties no tiem, kuri gatavi riskēt ar dzīvībām, lai cīnīties pret ebolu. Un iemācīsimies vienkāršu lietu ka rīkoties saulaicīgi ir ne tikai lētāk, bet arī tas glābi dzīvības. Paldies, vārds komisāru jums. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo ļoti bagātīgo, auglīgo diskusiju, par piedāvājumiem. Vēlos vēlreiz teikt to, ka šis ziņojums, Gērensa ziņojums, uzsver, kādas ir galvenās mācības, kas jāgūst no ebolas krīzes. Mēs visi piedalāmies šajā mācīšanās procesā. Vēlreiz liels paldies Čārlzam Gērensam par viņa paveikto darbu un ieguldījumu. Vienlaikus Vēlos pieminēt to, ko teica Lindas Makevens kundze par universālo sistēmu. Kā jau pieminēts, es pilnībā tai piekrītu. Un tāpēc jau tagad es koncentrējos uz PVO organizācijas reformēšanu, jo tas ir ļoti būtiski. Tas ir būtiski nākotnēji kad būs kāda pandēmija, jebkurā citā pasaules valstī vai Āfrikā vai kur citur. Tādēļ mums ir nepieciešams veicināt PVO reformēšanu, jo tas būs viens no būtiskākajiem instrumentiem nākamās epidēmijas gadījumā. Protams, ka komisijai kopā ar dalību valstīm ir jāpārskata sadarbība divpusējā sadarbība, īpaši ar tām valstīm, kur šī problēma pastāv, es saskāros ar šīm problēmām, kas pastāv šajās trijās Āfrikas valstīs, un es sapratu, ka gūtās mācības iespējams, ka ir vissvarīgākais pamats mūsu nākotnē sabiedriskajā, starptautiskajā sabiedrībā, un mums, protams, ir jāatbalsta tās valstis, kurām tas visvairāk ir nepieciešams. Ir ļoti būtiski uh, strādāt veselības aizsardzības jomā un izveidot noturīgas veselības aizsardzības sistēmas, nodrošināt to, lai cilvēki ir labāk sagatavoti iespējamām slimībām un to uz, uzliesmojumiem, jo, diemžēl, nākotnē ar tādiem saskarsimies. Turklāt mums tas ir jādara daudz paredzamākā, mērķiecīgākā un ilgtermiņa partnerības veidā, jo tas ir vienīgais iespējamais veids. Liels paldies priekšsēdē kungs un vēlreiz paldies Čāzam Gērenam par viņa paveikto darbu. Jo tagad mums ir pamats nākotnē, tāda kā mācība grāmata par jau gūtajām mācībām. Priekšsēdētājs Paldies. Tagad vārds Gērens kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās par sagatavoto ziņojumu. Paldies par sirsnīgiem vārdiem, kas man tik veltīti. Un paldies par ieteikumiem jums un paldies komisāram Silenīdis. Šī ziņojuma temats ir ļoti būtisks, jo šeit ir mm, runa par dzīvības un nāves jautājumu, tāpēc pret to ir jāizturas ļoti nopietni. Mūsu komiteja, attīstības komiteja jau gadiem ilgi uzstāja, ka ir jāpiešķir vairāk līdzekļu veselības aprūpas nozarei attīstības valstīs. Un Vai tas būtu budžeta diskusijās vai specifisku ziņojumu sakarā, mēs vienmēr esam pasvītrojuši to, ka ir jādara vairāk, lai veicinātu izpētes Āfrikas valstīs, attīstības ziņā. Mēs neattīstām citus, mēs citiem dodam iespējas attīstīties. Ir jāuzlabo pārvaldībai, tā būtu globālā, starptautiskā, Eiropas vai Āfrikas līmenī. Ir zināmi rezultāti sasniegt, mēs vienmēr esam norādījuši to. Uh, ka starptautiskā sabiedrība sākotnēji reaģēja lēni, konkrēti institucionālie spēki, bet visbeidzot tomēr kaut kas tika sākts darīt un galvenokārt pateicoties 14. septembra rezolūcijai, kas manuprāt ir vis, eh, vislabākā rezolūcija, ko mēs esam pieņēmuši parlamentā par veselības aprūpa attīstības valstīs. Viens no kolēģiem mūs nosauc par smieklīgiem. Viņš salīdzināja malāriju un ebolu. Kolēģi, tas nav viens vai otrs, tas ir viens un otrs, ir jārastē ebola, ir jārastē arī malārija šeit eh, nevar pretstatīt tuberkulozi, un aic, eh, aic ir gan eh, viena, gan otra slimība, un Tāpēc mēs uz, uzskatām, ka uh, publiskās atbilstība, at, attīstības atbalsta 20% ir uh, jāziedo šiem mērķiem. Diemžēl kolēģis nevēlējās noklausīties man atbild un devās uh, projām no savas vietas sēžu zālē. Tomēr beigās gribu norādīt, ka un arī Mišela eh, Rivazī to norādīja, e, slimība nav apturēta, tā ir parādījusies citos veidos. Mēs neesam pabeiguši savu cīņu, tas ir vēl viens iemesls, lai mēs eh, paliktu modri un domāju, kā izdarīties secinājumu no ebolas krīzes. Esmu praktiski pārliecināts, ka tie būs pareizi Un man šādas pārliecības sākotnēji nebija. Paldies visiem, kur izteicās. Un vēl no savas puses gribu atgādināt, ka Šajā ziņojumā runa par to, kurš ir atbildīgs eh, par eh, medikamentu izpēti un attīstību. Tirgus ir ar nopietnu lomu, bet nedrīkst to atstāt savā nodabā. Un es to saku kā liberālis, kurš seko tirgus ekonomikas attīstībai. Ir daudzas jomas, kurā politikai ir jāuzņemas sava atbildība, un es domāju, ka vide un veselība ir tās jomas, un ar attīstības komiteju mēs varēsim meklēt atbildi uz šiem jautājumiem, kas ir piekrīt sarežģīti. Tas ir pārāk grūti, ja izdarām šī ziņojuma ietvaros, un tāpēc mēs aicinām attiecīgās komisijas, kas strādā pie šiem jautājumiem Eiropas parlamentā, pievērsties šiem ārkārtīgi svarīgiem aspektiem. Paldies! Paldies! Ar to mēs esam noslēguši šīs debatas.